Komisijas priekšsēdētājas vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietas un drošības politikas jautājumos paziņojums Turcijas īstenoto darbību radītā spriedze Kīpras ekskluzīvajā ekonomikas zonā. Vārds komisāram Hānam lūdzu. Thank you, Madam Chair, honorable members. Paldies, priekšsēdētāji deputāti. Esmu arī cieši sekojis eh, eh, pēdējiem notikumiem eh, Kipras ekskluzīvajā ekonomiskajā zo, ekonomikas zonā un ietekme visā reģionā. Mēs saprotam, kādas ir jūsu bāžas saņemot jūsu vēstules un jautājumus, ko saņēmām no vairākiem deputātiem. Pirmā lieta, ko vēlos uzsvērt, ir tāda, ka mūsu nostāja šajā sakarā ļoti skaidra jau padomu secinājumos arī ļoti skaidri ir uh, atrunāts un arī komisijas paplašināšanās ziņojumā par Turciju ļoti skaidri pavēstīt mūsu nostāju un arī padome oktobrī ir skaidri nākus klajā ar savu nostāju. Tomēr šo, ir svarīgi šo nostāju atkārtot. Eiropas Savienība stingri iestājas par savu dalību valsts suverenējām tiesībām, noslēgt divpusējs nolīgumus un uh, izmanto dāvas resursus atbilstīgi Eiropas Savienības tiesību aktiem, startautiskajiem uh, likumiem atbilstīgi ANO konvencijai par jūras tiesībām. Eiropas Savienība aicina izvairīties no jebkāda veida draudiem, um, šķēlšanos provokatīvu darbību, kas varētu nodarīt kaitējumu labām kaimiņā tiecībām atrisināt uh, strīdus, kas tagad ir darāms. Mēs sagaidām, kā tiks respektēts Kīpras suverenās tiesības pār tās ekskluzīvo ekonomisko zonu. Uh, lai varētu izvairīties no jebkāda veida paziņojumiem un rīcībām, kas varētu radīt vēl lielāku saspīlējumu. Ļoti svarīgi ir mazināt šo saspīlējumu, lai no tā iegūst visas puses. Tajā pat laikā mēs ceram, ka dabas resursu izpētīšana, eventuāli iegūšana varētu arī turpināties un lai labums varētu gūt no tā visi kīprieši. Šīs dienas diskusijas norāda uz to, ka ir nepieciešams atrisināt problēmas starp Grieķijas Kiprie, kipriešiem un Turcijas kipriešiem. Un es uzskatu, ka šis ir tiešām ļoti svarīgs brīdis, lai ātri to risinātu. Aicinu visas tas puses, lai varētu nodrošināt labu atmosfēru un atrisināt šo problēmu jo šī šķelšanās ir eh, turpināsies jau pārāk ilgi. Tas arī reizēs arī naftas produktu resursu um, izpētīšanu un iegūšanu visu kīpriešu interesēs abas, ko viens norā. Uh, drosmi, arī 11. februārī veiksīja kopīgu deklarāciju, lai varētu atsākt šo strīda noregulēšanas uh, sārunas un arī, tad arī tik pātrināt šo sārunu ritmus, aicinu abu kopienu vādītājus nosēsties pie sārunu galda un atsākt no jauna sārunas pār ļoti svarīgiem jautājumiem, pēc iespējas ātrāk, lai varētu bruķēt ceļu. Uh, godīgam, veiksmīgam problēmu risināšanai. Uz to aicina arī ANO. Bērta Aide ļoti spēcīga politiskā figūrā, ANO īpašais konsultants Kiprā, kas eh, arī vēlas palīdzēt atrisināt šo problēmu un progresēt Eiropas Savienība ļoti strikti atbalsta šī sūtņa darbību. Uh, Daži vārdi par Turciju kopumā. Valsts ar Eiropas perspektīvu. Turcija ir jāievēro pēc iespējas augstākie demokrātijas standārti bez iebildēm. Mēs arī no Turcijas prasīsim atskaitīšanos par šo nepieciešams ciešāks, eh, padziļinātāks attiecības ar Turciju, un tas ir viens no maniem uh, galvenajiem uh, projektiem manā komisāra darbā. Tas nozīmē, ka mums jāraugās mūsu attiecību, attiecībām plašāk, ciešāk jāsadarbojas pa darbā pie reģiona izaicinājumiem ekonomiski izā, izaicinājumi atrasināšana mūsu pilsoņu interesēs, padziļinot muitas savienību, kā arī jāpanāk progress migrācijas vīzu jomā. Darīšu vairāk, lai attīstītu Eiropas Savienības attiecības ar Turciju. Tas būs mūsu abu pušu interesēs, godētā priekšsēdētājs kundze, godētie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas kungi. Vēlos tiešām apliecināt jūsu priekšā, kā šis ir viens no svarīgākajiem mani darba programmas jautājumiem jautājumiem, un es vēlos saprast arī jūsu bāzes. Šodien Ankara Eiropas Savienības un komisijas augstākajā zamata personas piedalās dialogā, un šīs konkrētais jautājums ir darba kārtībā, jo tas ir jāatrisina steidzami, lai varētu progresēt ar Turcijas valdību. Mēs arī vedīsim sārunu pār to, kā mēs varam uh, progresēt mūsu attiecībās. Gotētā priekšsētājs kundze, gotētie deputāti, paldies par jūsu uzmanību un esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokļus par šo jautājumu. Paldies! Köszönöm biztos úrnak a felvezető gondolatait, képviselőtársaim. Paldies! Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā, ETP grupas vārdā Broka kungs. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Komisāra kungs, jūs ļoti pareizi visu pateicāt. Gehöriges Potenzial für alle Länder in der Region haben Jāsaka, ka tur atrodajām rezervēm, protams, ir ļoti liela nozīme visā reģionā, un ja valstis savā starpā strīdēsies, tas eh, nepie kā laba nenovedīs. Tādēļ ir jāsarunājas, lai varētu atrast labāko risinājumu. Protams, tas ir saistīts arī ar eh, starptautiskām tiesībām. Es uzskatu, ka mēs gribam uh, saprast savus. Uh, Kīpras kolēģus, un ja sveši kuģi uh, tur mēģina atrast naftas urbumus viņu teritoriālajos ūdeņos, nu tas nav vairs jautri. Es tāpat uzskatu, ka ANO ir taisnība, un uh, Kipras valdība to paskaidroja, ka īstenībā. Mm, abām mm, valdības, eh, abi, abu valdību pārstāvjiem ir jānosēž pie sarunu galda un starptautiskās tiesības ir jāievēro, bet tam ir jānotiek ļoti atklātā veidā. Mums ir eh, jāatrisina šis konflikts, ir eh, jāsaprot, ka konflikts ir radies salas sadalīšanas rezultātā. Un vispār šis jautājums ir jāatrisina kopumā. Mums, protams, kā Eiropas Savienībai ir šis jautājums jāatrisina. Mēs ļoti daudz taču runājam arī par energoavotu diversifikāciju. Būtu muļķīgi uh, uz to nereaģēt, tādēļ mums ir jāmēģina kaut kas darīt. Lösung äh, für eine Lösung zu haben in den Gesprächen mit der Türkei. Mums ir jāsarunājas ar Turciju un jāatrod kaut kāds risinājums. Paldies! Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Paldies, Broka kungs. Boštināru kungs. Sociāldemokrāta grupas vārdā divas minūtes. Mulțumesc, doamna președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, dragi colegi. Paldies, priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāja vietnieces kundze. Es domāju, ka ir svarīgi uh, sākt pievēršoties daļai no rezolūcijas, par kuru balsosim rītdien, un Turcijas klātbūtne mm, ekskluzīvajā ekonomikas zonā vienā no EZ dalību valstīm ir mm, tāda, ka mums vajadzētu, ka to vajadzētu nekavējoties pārtraukt, ir jāievēro starptautisko tiesību saistības un arī uh, mm, Turcijai tas ir jāievēro kā kandidāta valsti, un tāpēc mēs prasām atsaukt tās kuģus no Eiropas Savienības ūdeņiem. S un D grupa atbalsta to, lai Turcija iekļautos Eiropas Savienībā, pievienotos tai tajā pašā laikā. Mēs ticam, ka mūsu sarunas ar Turcijas pusi turpināsies, un Turcija ir strateģisks Eiropas Savienības partneris, un šī iemesla dēļ, kamēr vien Turcijai būs svarīgas attiecības ar Eiropas Savienību, tad tai vajadzētu arī sniegt garantijas par savu eiropeisko nākotni. Un es noslēgumā vēlreiz vēlos apliecināt mūsu grupas atbalstu tam, lai notiktu Grieķijas un Turku daļas apvienošanās. Ogļūdeņrāža krājumu izmantošana nāktu par labu abām kopienām, visai Kīprai un arī valstīm, kas ir iesaistītas tad, kad Kipras konflikts būs atrisināts az európai Paldies, dārgais kolēģi! EKR grupas vārdā Tānakungs lūdzu. Priekšstādātājs kundze. Jāsaka, ka Turcijas kuģu parādīšanās tur, Kipras ekonomiskajā zonā ir skaidra startautisko noteikumu pārkāpšana. Mums ir jānosoda šī rīcība un jāsaka, ka Turcija neņem vērā startautiskos noteikumus un pēc šo noteikumu pārkāpšanas bija skaidrs, ka. Uh, Kipras valdība beigs uh, apvienošanās sarunas un tika runāts arī par ūdeņa raža maksājumiem, pirms ir panākta galējā vienošanās Nikozija uh, cerēja, ka uh, abas puses uh, uz salas varēs gūt labumus, uh, kas uh, tiks. Uh, iegūti pateicoties uh, atrastās gāzes nestajai peļņai. Es domāju, tas varētu kalpot par uh, stimulu atkal apvienošanās sarunām. Un Famagustas atdošana Kīpras valdībai būtu arī skaists žests no Turcijas puses un jāsaka, ka uh, jūras tiesību ratifikācija ir viens no Eiropas Savienības akī uh, pamatākmeņiem. Turcijas valdība ir, Turcija ir uh, kandidāta valsts un tādēļ tai arī ir jāatzīst visas 28 dalību valsts, tajā skaitā Kipras republika. Paldies, un tagad man bālēm kungs. Alde grupas vārdā. Lūdzu. Divas minūtes. Mēs negribam problēmu uzpūst vēl lielāku, mēs gribam to padarīt mazāku. Kā mēs to varam izdarīt? Mēs atsauksimies uz starptautiskajām tiesībām, kā jau teica iepriekšējie runātāji. E ekskluzīvā ekonomiskā zona ir Rep Kipras republikas ekonomiskā zona. Kiprai tur nav ko darīt. Uh, Un, ja tā, va, tur var notikt darbi un izpēte uh, tikai saskaņā ar Kīpras republikas atļauju. Mēs vēlamies, lai abas Kīpras kopienas varētu gūt labumu no šiem dabas resursiem. Tas ir iespējams, bet parlamentam ir arī jārespektē starptautiskās tiesības. Tas nozīmē, ka Turcija savas aktivitātes Kīpras EEZ nedrīkst turpināt. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad goe grupas vārdā pusotra minūte Gabrielai Cimerē. Jā, ja, tanka. Paldies. Savas politiskās grupas vārdā gribu asi nosodīt eh, šīs, eh, šos izpēc darbus eh, Kipras eh, teritoriālajos ūdeņos, ko ir veikusi Turcija, un pieprasa, lai Turcija nekavējoties beigtu šo rīcību. Un īstenībā mēs taču visi zinām, ka tā nav pirmā reize, kad starptautiskās jūras tiesības Turcija ir pārkāpus, ņemot vērā arī uh, vienu uh, Kipras daļu. Un šeit mēs runājam pat vispār par dienvidu Kīpras piekrasti. Turcijai tur nav ko meklēt, un tā nedrīkst tur mēģināt arī iedzīvoties peļņā. Uh, Tādēļ Eiropas parlamentam jānāk skaidru valodu un mūsu Kīpras draugi un kolēģi no mums to sagaida. Startautiskajām struktūrām ir par šo jautājumu beidzot jāsāk runāt, nevar visu laiku klusēt. Uh, Ir uh, jāatrod arī vispār tāds uh, visaptverošs risinājums Kīpras problemātikai kopumā. Turcija uh, radīja Kīpras krīzi, tai vajadzētu parūpēties par konflikta atrisināšanu, lai sarunas atkal varētu. Uh, Uzsākt. Es gribēju jums atgādināt, ka pirms kāda laika Dmitros Kristofijos izstrādāja priekšlikumu vienoties par jūras zonām šīs jūras zonas uh, bija federālajā kompetencē. Tas uh, pats attiecas arī uz gāzes rezervēm. Diemžēl Kalāta kunga sakotājs Eraglu to neņēma vērā. Tādēļ es uzskatu, ka parlamentam ir jāuzstāj, lai tiktu atrisināta šī samilzusī problēma. Uh, E, Turcijas armijas spēkiem jātiek izvestiem no Kīpras republikas un ir jāatrod risinājumi, lai abas puses būtu līdztiesīgas. Paldies! Paldies! Šrelets kungs tagad zaļo F grupas vārdā. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, dārgie. Godētais kom komisāri, kolēģi. Vēlējos norādīt, ka mēs esam ļoti satraukti par problēmām, kas ir novērojami Kipras ekskluzīva ekonomiskajā zonā. Šīs problēmas, kas ir uh, mieres līguma pamatā. Not arī Eiropas Savienības pamatvērtības, jūras tiesības aicinu izveidot pozitīvu atmosfēru abajām, abām pusēm, arī režī resursu izpēt ieguve ir abu pušu interesēs, gan Kipras, gan Turcijas. Arī tādēļ, kā tā var būt arī nopietna sēka, nopietnas sēkas visai uh, salai. Nepieciešam ļoti Τις efektīvas sarunas. Mums ir jānodrošina laba nākotne visām tautām par spīti atšķirībām, reliģijas kultūras atšķirībām. Tas ir Eiropas tautu bagātības pamatā. Šīs uh, uh, konflikta risinājums ir Eiropas Sanības Turcijas interesēs. Köszönöm szépen, képviselő úr. A... Liels paldies, paldies. Vārds Afronte. FDD vārdā. Okay. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd uh, Mēs vienmēr esam teikuši, ka vēlamies, lai Eiropa būtu uh, mierīga tauta savienība, taču, lai to panāktu, ir jāievēro noteikumi, un pārkāpjot noteikumus, Var gadīties, ka Kipra nejūtas Eiropas pasargāt. Ir pētījums, kas liecina, ka 30% Kipras iedzīvotāju uzskata, ka atrašanās Eiropas Savienībā viņiem nenāk par labu, un šis ir ļoti augsts rādītājs, un tas nemaz nav pārsteidzoši. Te pašā laikā ir uh, Eiropas dalībvalsts, kas ir parakstījusi noteikumus attiecībā uz uh, Uh, jūras uh, resursu regulējumu, un ir Turcija, kas šādus dokumentus nav parakstījusi. Mums ir jāapliecina, ka Eiropas Savienība runā vienā balsī visu Eiropas Savienības valstu vārdā. Paldies! Un tagad es dodu vārdu Sinadinos kungam. Jums ir viena minūte. Priekšsēdētāji, mums būtu jākaunās, ka Eiropas Savienība piever acis uz notiekošo Kiprā. Tur ir divas dažādas kopienas un uh, Visas uh, startautiskās organizācijas ir ignorējušas to, ka 35% Eiropas Savienības valsts teritorijas ir uh, Turcijas okupēti. Uh, Un īstenībā tā ir nekaunība no Turcijas puses tagad klauvēt pie Eiropas Savienības durvīm, pilnībā ignorējot apvienoto nāciju organizācijas rezolūcijas, pārkāpjot apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par jūras tiesībām, un uh, šī valsts domā, ka tā var vienkārši neievērot citu valstu suverenitātes tiesības. Mēs esam bijuši pret līdz šim veiktajiem pasākumiem. Turcijas rīcība būtībā ir uzbrukums Eiropas Savienībai. Turcija nav darījusi neko, lai atsauktu uh, savus uh, kuģus no reģiona, un tā atsakās atzīt Kīpras republiku. Turcija ir parādījusi savu patieso seju attiecībā uz saviem uzskatiem un nostāju pret halifātu. Visu beidzot ir pienācis laiks rīkoties. Paldies. Un tālāk vārds Teo Kāros kundzē. Paldies, priekšsādātāji. Kolēģi. Jūs esat aktualizējuši ļoti būtiskus Kipras jautājuma aspektus, un es jums par to pateicos. Esmu atkal un atkal atkārtojusi to, ka šī problēma nav divu kopienu jautājums, bet gan tās būtība ir tāda, ka Turcijā nelegāli atrodas eh, militārie spēki Kipras eh, ziemeļu daļā, un Turcija mēģina pārņemt arī uh, Kīpras republikas teritoriālos ūdeņus. Ir ANO rezolūcijas, ir uh, tiesa nolēmumi, bet uh, es baidos, uh, komisāra kungs, ka mums nebūs iespējas iebilst Turcijai. Viņa nesaprot mūsu iebildes. Uh, piemēram, pret eh, viņu kuģiem mūsu ūdeņos. Mums ir jānosoda Turcija un tās rīcība, un mums ir jāveic praktiski pasākumi, jāīsteno politiskās un ekonomiskās sankcijas, un jāpārliecinās, kā mēs rīkojamies atbilstoši 21. septembra paziņojumam, kas ir saistošs Eiropas Savienībai un arī Eiropas parlamentam. Turcija ir iesākusi kāru, kas ir daudz spēcīgāks par Berlīnas mūri, un šis karš eh, sadala divās daļās Eiropas Savienības teritoriju. Mums šis karš ir jāatzīst un jāpalīdz Kīpras republikai šajā grūtajā brīdī, kad tā netiek galā ar bruņotu spēku. Bruņots spēks nepiešķir taisnību, bruņots spēks ir nelegāls. Köszönöm képviselőasszony hozzászólását. Hauvit. Paldies. Nākamais runātājs Ričards Hovits. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā atbalstu Kipras kolēģus un sociāldemokrāta grupu, kas eh, izteicās par nacionālo suverenitāti, un es arī parakstu šo rezolūciju. Es sacīju Turcijas draugiem, uh, ka mēs eh, aicinām Turciju atturēties no turpmākiem pasākumiem, kas palielina spriedzi, taču man, man prieks, ka komisārs runāja šovakar par Turcijas eh, Eiropas eh, perspektīvu un par tuvākām attiecībām, kuras Eiropas Savienība grib ar Turciju. Un um, man ir žēl dzirdēt, ka citām grupām nav izdevies uh, šo atbalstu iekļaut atbilstīgā kontekstā, neatbalstot sociāla demokrāta grozījumu. Un tas attiecas arī uz, dā, uz atbalsta izrādīšanu ANO īpašajam padomniekam. Es vienmēr centīšos būt solidārs pret Kīpras kolēģiem, taču es to darīšu vienlaikus tiecoties rast samierināšanu starp abām pusēm un uzskatot, ka ir iespējams tikai diplomātisks risinājums sarunu ceļā. Es uzskatu, ka tirzniecība un ekonomiskās aktivitātes varētu būt laba iespēja abām Kiprā dzīvojošajām kopienām un var palīdzēt rast risinājumu, un tāpēc es aicinu visas puses atbalstīt mūsu grozījumu. Tā ir provokācija, un Eiropas parlamentam ir jāizrāda disciplīna, kas nekalpo par turpmāku provokāciju, un tas būtu visu pušu interesēs. Paldies! Hovita kungs tālāk vārds Van Ordena kungam uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji! Mēs visi vēlamies risinājumu Kīpras problēmai, un uh, abām pusēm acīm redzami ir atbildība par radušos situāciju Taču, ja mēs esam atraduši veidu, kā atsākt sarunas, uh, risinājums nebūs izveidot vienpusīgu rezolūciju, kas uzgāž visu atbildību, piemēram, Turcijai, vai uh, arī risinājums nav izteikties tā, kā to darīja komisāra kungs uh, šis, šī punkta sākumā. Mums vajadzētu paraudzīties atpakaļ uz 2004. gada notikumiem. Tagad maijā Kīpras republika pievienojās Eiropas Savienībai un uzreiz sāka bloķēt jebkādu progresu. Ja Kīpras puse būtu pildījusi savus solījumus, tad nekas no pašlaik apspriežamajām problēmām nebūtu izcēlies. Uh, Van Orden kungs, vai jūs pieņemsiet jautājumu no kolēģa? Es neteikšu, ka Van Ordena kungs uzvedas provokatīvi. Es domāju, ka viņš vienkārši nepārzina jautājumu. Vai esat lasījuši vienošanos starp Kristofijus un Talāt, kur ir norādīts, ka izēvielu krājumi pieder Kīpras republikai, kura pēc risinājuma rašanas kļūs par federāciju. Un vai jūs zināt par vienošanos starp Kristofijus un Eroglu? Protams, ka Eroglu atbalsta sadalīšanu, taču uh, tas. Uh, norāda uz uh, situācijas attīstību. Es domāju, pirms jūs runājat parlamentā, jums vajadzētu izpildīt mājas darbu. Van Orden kungs. Nu, es domāju, kā jau mans kolēģis teica, es ar lielu prieku iedziļinos detaļās un uh, par to jau šovakar nav bijusi diskusija. Uh, ir bijušas vienpusīgas diskusijas eh, vērstas pret Kipras republiku. Ja mēs vēlamies panākt progresu apvienot šo salu, tad vienīgais risinājums ir tāds, kurā tiek ievērotas abu salām mītošo kopienu intereses, un te mums jāatgriežas pie tā, kas notika 2004. gadā. Mums ir jārunā iejūtīgāk un labāk jāsaprot, uh, Kiprā dzīvojošo uh, turku pozīciju. Paldies, Van Orden kungs, jums ir vairāki jautājumi, un uh, mums ir ielgusi diskusija, un ir jau kļuvis vēls, ir e, līdz ar to ne, nebūs iespējams nodrošināt priekšsēdētāju darbu tik vēlu, un uh, šobrīd es ļaušu izteikties Teo Haus kundzei, un um, pēc tam es ierobežošu runātājus. Van Orden kungs, jūs uh, ļoti bieži vainojāt um, Kiprā dzīvojošo grieķu daļu, bet vai jūs zināt, ka Turcijas puse arī noraidīja uh, šo plānu. Tātad Kofi Janana plānu. Van Ordenkungs. Nu, es eh, patiesībā nepieminēju Kofi Janana plānu, es runāju par to, kas notika 2004. gadā, un te es runāju par e, eh, padomas pieņemto lēmumu attiecībā uz Kipras izolācijas pārtraukšanu, un pēc tam situācijas attīstība ir bijusi vienpusīga un eh, ir panākts ļoti mazs progress. Ik pa brīdim notiek kaut kas, kas liek mums domāt, ka progress varbūt ir, bet tad atkal rodas šķēršļi, un mums vajadzētu pārvarēt šo situāciju un eh, rast veidu, kā to risināt. Paldies, Van Orden kungs, un es vēlos eh, lūgt jūs ievēroti jums atvēlēto runas laiku. Tas ir koleģialitātes jautājums. Un tālāk vārds par muikungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! Šī jau ir otrā reize šajā parlamentā, kad man ir nācies runāt par Turcijas īstenotiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, bet šoreiz nav runa par ekstrēmistu grupējumu iespējamo finansēšanu tuvajos austrumos, bet šoreiz mēs runājam par Turcijas draudiem valstī, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, tā ir Kipra. Un uh, Turcija ir valsts, kas kā arī kandidē uz iestāju Eiropas Savienībā. Turcijas kuģi ir devušies uz ekskluzīvo ekonomisko zonu, jeb Kīpras republikas teritoriālajiem ūdeņiem, uh, un Naveks direktīva, ko Turcija ir nelegāli izdevusi, ir pretrunā ar ANO konvencijām par jūras tiesībām. Tāpēc ir jāpieprasa, lai Turcija pieliktu punktu Kipras okupācijai un pārstātu nemitīgi pārkāpt starptautiskās tiesības, jo pretējā gadījumā tiks pārkāpts arī sarunās par iestāšanos panāktais. Paldies tālāk vārds Kastaldo kungam. Ente. Gentīlē. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es nesaprotu Turciju, nu tiešām nesaprotu. Mēs runājam par brīnišķīgu valsti, kas 30 gadus jau mēģina pievienoties mums. Mums vajadzētu slavēt šeit viņu progresu virzībā uz pievienošanos un milzīgo finansējumu, ko viņi no mums ir saņēmuši, bet tieši pretēji. Mums ir jānosoda tas, ko viņi dara ar plašsaziņu līdzekļiem, Mm, tālāk rīcība eh, nenovēršot slaktiņko banē. Tagad eh, radīts priedz Kipras ekskluzīvajā ekonomikas zonā. Vai šeit tiešām ir runa tikai par oguļūdeņu ražu meklēšanu vidusjūrā? Es domāju, ka viņi ir atbildīgi par to, ka ir šis trauslās uh, līdzsvars eh, un sarunas starp eh, abām Kipras daļām izjukušas. Ir izjauktas iespējas eh, abām Kipras daļām apvienoties. Nevar panākt vietu Eiropas Savienībā tikai ar vārdiem, ir nepieciešama rīcība. Paldies, tālāk Ferānkungs. Dāmas kungi, godātie kolēģi, pirmkārt vēlos pateikties Junker kungam kurš ir <clears throat> aizkavējis mūsu debats tagad jau par divām stundām gandrīz. Mēs tā savukārt strādājam pie būtiska jautājuma. Kā tad ir aktuālā problēma? Vai nu tas ir Junkers vai Turcija? Un tāpēc, vēršoties pie komisijas, es vēlos pateikt konkrēti. Jūs vienkārši esat nogremdējis Kipras jautājumu šodienas darbkārtībā, bet tam tieši vajadzētu pievērst padzinātu uzmanību un šobrīd jūs tad vismaz nekavējat, jūs nevarat palīdzēt. Bet labi, par lietu pēc būtības. Mēs esam par to, ka starptautiskās attiecības ir līdzsvarots un taisnīgas. Mēs, protams, esam par to, ka ievērojam ekonomiskās zonas, kas ir taisni noteikts valsts tiesībās, un tas ir jādara nekavējoši. Šodien vienlaikus mums ir jāpanāk tas, ka visas valstis, tā skaitā arī Turcija, uh, kas pat eh, nav parakstījuši konvenciju, to tomēr ievēro šīs valsts tiesības. Šobrīd tiek apšaubīts Kīpras tiesības, un tādēļ komisija ir jāuzstāj. Priekšsarētājs pārtrauc runātāju tālāk Kefalogijānis kungs. Turcijas agresija Kipras ekskluzīvajā ekonomikas zonā ir dalību valsts, Eiropas Savienības dalību valsts tiesību pārkāpums. Tāpat arī jūras tiesību pārkāpums. Un ja mums ir jānodrošina, lai visi pasaulē atrod mierīgu, miermīlīgu risinājumu, Turcijai ir jāatzīst Kipra. Un e, Turcijai ir jāparaksta arī ANO konvenciju par jūras tiesībām. Tā ir vienīgā no reģionu valstīm, kas to nav izdarījusi. Tāpat e, Turcija ir jāievēro kontinentālo šelfu atrašanās vietas un jāievēro ekskluzīvās ekonomikas zonas. Paldies! Pīrī kundze, pusotra minūte tālāk. Es atvainojos, Pīrī kundze, uzgaidiet mirkli. Tatmora kungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Kefalogianis kungs, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Lūdzu. Priekšsarētāji, paldies, ka devāt man iespēju uzdot jautājumu. Kefalogianis eh, kungs, jūs ļoti eleganti izteicāties par Turcijas lomu, pārkāpjot jūras tiesības un citas normas. Jūs noteikti zināt, ka Eiropas Savienība vairāk kā 900 miljonus eiro gadā maksā uh, Turcijai pirms iestāšanās finansējumu un līdzīgas summas ir paredzēts arī nākamajiem pieciem gadiem. Vai jūs piekrītat, ka šādas summas tiek turpināts maksāt, ja Turcija turpinās tālāk runātais tiek pārtraukts? Paldies Dartmut kungam, Kefalogijānis kungs, jums iespēja atbildēt. Paldies, priekšsarētāji. Es personīgi neatbalstītu šādu summu finansēšanu Bet es domāju, jūs zinat, ka tas nav kaut kas tāds, ko mēs šobrīd šeit apspriežam parlamentā. Mēs to nevaram izmainīt, tas ir iekļauts līgumos. Paldies, ka Flagianis kungam. Tagad vārds Pirī kundzei. Pirms astoņiem mēnešiem parlaments eh, apsveica pozitīvos notikums Kiprā, Grī, tu, Turku un Grieķu kopienas Kiprā uzsāka runas par eh, salas apvienošanu, kam vajadzēja atrisināt visus neatrisinātos eh, jautājumus. Šodien Turcijas pētniecības kuģis atrodas Kipras ekskluzīvā ekonomikas zonā un sarunas ir atliktas. Mēs riskējam pazaudēt progresu, ko sasniedzām pirms astoņiem mēnešiem, un tam būtu tiešām graujošas sekas ne tikai tiem, kas dzīvo Kiprā, bet arī negatīvi ietekmētu visu reģionu. Vidusjūras austrumu daļai ir nepieciešama cerību bāka Visiem ir jārīkojas apzinoties šo atbildību. Turcijai ir jāievēro Kipras suverenās tiesības un tās ekskluzīva ekonomikas zonu. Šis status nav apspriežams, bet ir svarīgi arī uzsvērt, ka nosacījumus var uzlikt abām kopienām uh, uz Kiprā, kuras var gūt uh, labumu no potenciāls gāzes iegūs reģionā Ir nepieciešams rast eh, visaptrošu risinājumu šai problēmai. Līdz ar to ANO ģenerālsekretāra kon, eh, konsultants Aidokungs eh, ir jāatbalsta. Abu kopienu vadītāji pirms astoņiem mēnešiem apņēmās izvairīties no pretējās puses vainošanas. Tagad ir nepieciešams, lai viņi pieturētos pie šiem solījumiem. Paldies! Paldies Pirīkundzei! Marijas kungs tālāk. Priekšsēdētāja kungs. Turcija ir nelegāli iebrukusi Kiprā un aizņem 35% no tās teritorijas. Un tagad mēs redzam vēl starptautisko normu pārkāpumu un nelegālu pētniecību uh, Kipras kontinentālajā šelfā un e, ekskluzīvā ekonomikas zonā. Ir jāveic pasākumi, lai apturētu šīs e, naidīgās darbības no Turcijas puses. Kipra ir Eiropas Savienības dalība valsts, un mums ir jāpaskaidro Turcijai, ka Kiprai ir suverēnas tiesības pašai slēgt eh, līgums par ogļūdeņu ražu meklēšanu savā ekskluzīvā ekonomikas zonā. Un mums ir jāaicina Turcija ievērot starptautiskās normas un jāpārtrauc apdraudēt jebkuru Eiropas Savienības dalību valsti. Un Turcijai ir jāpārstāj rīkoties tādā veidā, kas ap apdraud un neļauj Kiprai pašai meklēt eh, ogļūdeņražu savā ekskluzīvā ekonomiskā zonā. Paldies! Tagad sako Rafas kundze. Paldies, eh, kolēģi! Eiropas Savienība, sekojot starptautiskās sabiedrības uh, uh, nostājai, uh, ļāva iekļaut Eiropas Savienībā valsti, kuru 35% no teritorijas ir okupējis cita valsts. Šis ir arī ekonomisko interešu konflikts, un tā tas ir turpinājies līdz šim. Šantāža, dilemas un tas saucamais Ananda plāns, dažādu noteikumu apiešana, iestāšanās procesam savstarpējās, eh, savstarpēji paziņojumi līdzīgi ir tikai palīdzējuši šim pētniecības kuģim nonākt tur, kur tas ir. Mums tiešām jākoncentrējas uz ietvaru radīšanu, lai mēs nepieļautu šādu nepareizu notikumu tulkošanu. Ir skaidri jānosoda šādas Turcijas rīcības. Tas ir uzbrukums Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem, jo kādas koncesijas, kas tiek darīts, ir uzbrukums arī mums. Paldies, tālāk Papadakis kungs. Jā, paldies. Grieķijas komunistu pārtija ir Kipras iedzīvotāju pusē un atbalsta Kipras cīņu par vienotu neatkarīgu valsti. Eiropas Savienība nav nosūdījusi Kipras okupāciju, kur veikusi Turcija. Tāpat tā nav nosodījusi Turcijas veiktos pārkāpums, un NATO iesaka visiem būt eh, piesardzīgiem un atturēties no krasām rīcībām. Turcijas eh, darbība ir absolūti pretrunā ar visām normām, un arī netiek ievērots tiesības eh, meklēt ogļūdeņražu savā teritorijā un dalīt tās ap kopienām. Šobrīd Turcija izvirz prasības uz tiem un tādējādi apdraud suverenās eh, tiesības. Paldies! Tālāk Gardīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Mums šeit ir situācija, kas rada lielas bažas Kā jau vairāk iepriekšējie runātāji sacīja, mēs redzam daudz draudus un vienpusēju rīcību no Turcijas puses attiecībā pret Kipru un tās ekskluzīvo ekonomikas zonu. Šobrīd tā ir lielākā spriedze pēdējo laiku vēsturē šis, attiecībā ar šīm divām valstīm. Turcijai ir jāievēro Eiropas Savienības dalību valstu uh, teritoriālās eh, robežas. Tās ir eh, ne tikai likums, bet arī noteikums, lai Turciju varētu virzīties eh, virzienā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Es vēlos atgādināt, kā Elenīte jau Kāros pareizi sacīja, mēs ļoti bieži esam noklusējuši un neesam skaidri parādījuši savu atbalstu kipriešiem. Tagad mums tas ir jādara. Paldies tālāk Mavrides kungs. Pirms pāris stundām mēs atzīmējam gada dienu kopš 25. gada dienu kopš Berlīnas mūra krišanas, bet tagad Eiropā ir cits mūris to ir uzcēluši Turcijas militārie spēki, un tas sadala cilvēkus. Kipras republika cenšas mierīgā ceļā panākt šī mūra nojaukšanu un vēlas ievērot tiesību normas, kāds ir pieņemts Eiropas Savienībā un balstoties uz jūras tiesībām. Daļa no akī un arī startautiskajām tiesību normām kas ir izmantots, piemēram, slēdzot līgumus ar Izraēlu, Libānu, Ēģipti par robežu nospraušanu, lai varētu veikt e, naftas vai gāzes meklēšanu, kas varētu būt liels iegūms Eiropas Savienībai. Mums ir jānosūta skaidrs signāls Erdoganam un Turcijai, ka viņiem ir jāaptur visi šādi pasākumi Kipras ekonomikas zonā. Ja Turcija neievēros pamatnoteikumus, tā nevarēs darboties. Un Turcija ir jārīkojas. Paldies! Tālāk Zomers kundze. Priekšstādātāji. Turcija sanāk, ka ir nonāks pretrunā ar savu jauno Eiropas saimnības stratēģiju un savu arī rīcības plānu virzībā. Bet tad, vai tas tiešām ir kaut kas jauns, un vai Turcija kaut kādā veidā mūs pārsteidz. Katru reizi tā ir provokācija, kas vēsta pret Kipru, un vienkārši Eiropas Savienībai viņi demonstrē savu varu. Jā, nu tas, kas ir īstenībā šī dabas resursu ieguve atklātās jūrās, tas viss skaidrs. Un skaidrs, ka viņi to izmanto vēlāk kā savu stratēģiju turpmākajām sarunām, un lai panāktu to, ka Dienvidu Kipra kaut kādā veidā ir spiesta piekāpties. Uh, Bet, nu, īstenībā tas neko nedara, un tas arī mm, īstenībā nepalīdz, ka šajā gadījumā tiek iesaistīts cits reģiona valstis. Turcija arī sāpīgi ir Izraels iesaistīšana šajā gadījumā. Un vēl cita lieta. Jā, pēc es aicinātu, ka uh, viņi visu laiku īstenībā saprast, ka viņi nevēlas turpināt reālas sarunas, bet tikai turpināt eksploatēt Ziemeļkipru. Un tādēļ es uzskatu, ka vajadzētu uh, panākt skaidras tiesības eh, un attiecības, bet reizē lietas jāsauc īstos vārdos un jāpauž savu viedokli. Paldies! Paldies Zamērs kundzei. Tālāk papadakis kungs. Paldies priekšsēdētāju. Turcijas solis nelegāli sagatavojot šādu pamatojumu. Uh, Kipras ūdeņu iekuģošanai, izmantošanai, tas ir pilnīgi starptautisko tiesību pārkāpums. Tātad, ko mēs šādā situācijā darām? Vai mēs to vienkārši pieņemam, mm, pievēršam acis to? Kādā veidā vispār tas pieļaujams, kā Eiropas Savienība pieļauj, ka kandidāta valsts viņu tā muļķo? Mēs arī vēlamies, lai Turcija ir Eiropas Savienības dalībvalsts nākotnē, bet nu tā jau nedrīkst vienkārši Turcija atļauties ignorēt Eiropas Savienības vērtības un principus. Turcija pati vēlas, lai mēs visi turpinātu sarunas ar viņiem un atbalstītu viņu iestāšanās procesu. Bet tagad viens jau nevar prognozēt, cik ilgi vēl tas ilgsies. ilgsies. Kā gan mēs varam vienkārši atstāt nesodīt Turciju, kas pati ā, ar savu rīcību virzās projām no Eiropas un tās svarīgām vērtībām. Paldies! Tālāk, Predes kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Ja mēs skatāmies šo, šo jautājumu, nu tad nav tur daudz ko vairs jaunu, ko pateikt. Mēs labi redzam, Turcija ir NATO dalība valsts un katrā ziņā Eiropai tā ir ļoti sad, liela nozīmīga sadarbības valsts un galvā ir kandidāta valsts, bet ir jāpanāk, ka Turcija ir atbildīga valsts. Nu, šādi vienpusēji gājieni ir pilnīgi nepieņemami. Es arī piekrītu kolēģiem Bet, ja jūs vēlaties sāsināt šo un pat sāsot to pielīdzināt augstam karam, es domāju, ka tas varbūt nebūtu īsti korekti. Mēs nevaram zaudēt arī samērīgumu. Tas tomēr neatbalstīs augstam karam. Šis konflikts starp Turciju un Kipru, nu, tas man pārsteidz, ka šodienas debatēs, kur mēs iešunām par Berlīnas mūra krišanu, visgarāko runu šodien teica komunistu pārstāvis. Es pats esmu no bijušās komunisma teritorijas, padomu savienības valstis, un līdz to man īstenībā tas ir satraucoši, kā šodien sanāca, tas vienīgi tā kā plicējā. Runātājs tik patraukts. Tālāk, Kailī kundze. Paldies priekšsādātāja Berlīnas mūra krišana, kā vairāk to norādījuši. To izdevās panākt tieši ar solidaritāti, nevis ieročiem. Nikosija ir vienīgā šobrīd pēdējā sadalītā galvaspilsēta Eiropā. Tādēļ vajadzētu panākt, ka Kripas iestādes var nodrošināt savu suverēno tiesību īstenošanu. Vienlaiks, protams, ievarot visu starptautiskās tiesības sādāk, nu par kādu Eiropas savienību mēs vispār runājam. Un kas tā ir par savienību, ja mēs nenodrošinam solidaritāti un atbalstu? un nepieļāvam, ka tiek pārkāptas starptautiskās tiesības. Turcija šajā situācijā pati sevi atstumj. Eiropas parlamentam būtu jārunā vienotā balsī. Mēs nevaram runāt par vienotu Eiropas Savienību, ja mums nav skaidri noteikti vienos robežas. Mums ir jāizstāv savas robežas Eiropas Savienības mērogā. Un katru reizi, ja mūsu vienotība tiek apdraudēta, tad mums ir kopīgi jāvērš pret to. Nākotnē šai varbūt ir Baltijas valstis. Paldies! Tālāk, Valences kungs. Paldies, priekšsādātāji. Šī rezolūcija katru reizi mums atgādina par to, kāds ir aktuālais jautājums. Kād, kāda no dalībvalstīm okupējusi kādu ārvalstu vārā? Turcijas gājieni ir skaidrs apdraudējums Kipras labklājībai. Te nav tikai runa par starptautisko tiesību pārkāpumu, bet konkrēti sāno hartas pārkāpumu. Tāpat arī starptautisko jūras tiesību pārkāpumu. Un taču speciāli jau tika izveidots fórums, kas eh, rūpējās par starptautisko jūras tiesību ievērošanu un par eh, valstu teritoriālo ūdeņu aizsardzību. Turcija ar savu piemēru, ko viņi saka, kāds ir viņu uzstādījums, tad tas tikai, protams, skaidrs plits, kas pasaka, ka mēs vispār neatzīstam Kipru. Un tāpēc mums būtu jāvērš pret šādiem Turcijas gājieniem. Paldies! Paldies jums! Tālāk Kirkus kungam vārds. Paldies priekšsādātāji, komisārkungs. Šie kuģi nelegāli iepeldēja, iekuģoja Kipras un tā līdzē Eiropas saimnības ūdeņos. Turcija mm, atkal mēģina atjaunot savu jauno otomānu valsti, otomānu islāmu valsti. Vienīgais veids, kādā mēs varam rīkoties, būtu izlēmīgi vērsties pret Turciju. Mēs redzam, kas notiek. Ko Spāniju un arī eh, tālākās sarunas, kas ir citiem reģioniem. Bet šobrīd mums visvairāk satrauc šie kuģi. Mēķim ir jābūt starptautisko sarunu atjaunošanai ANO paspārdē, veicinot izlīgumu starp abām kopienām. Paldies! Tālāk Mozembergs. Kundze. Paldies priekšsēdētāji. Kopējā parlamenta komitejā, kur piedalījās ANO, piedalīšana Eiropas Savienības un Turcijas delegāti, mēs tieši to pārunājam ļoti nopietni Turcijas iznotos pārkāpumus. Šodien, ko mēs redzam? Pie Mikonos salas Turcija pārkāpa Grieķijas kaisa teritoriju tā ka viņi pārkāp starptautiskās jūras tiesības, gaisa tiesības, viņi neatzīst vispār Kipras republiku un neievēro Eiropas Sanības dalību valsti, viņi necienu Kipru. Vai mēs sagaidām, bet cik ilgi tad mēs gaidīsim un to piecietīsim? Paldies jums, Vazembergs kundze. Vazembergs kundze, vai jūs pieņemsiet papildus jautājumu? no Kailī kundzes. Lūdzu. Paldies. Ozenbergs kundze, jūs esat juriste, un es tādēļ vēršos pie jums. Kā jūs vērtējat? Vai šis fakts, ka Eiropas parlaments nav vienoti un skaidri nosodījis šāds pārkāpums? vai tas tagad varētu radīt zinām precedentu, ko kāds varētu izmantot arī nākotnē. Es jau teicu, šodien tā ir Kipra, rītās varētu būt Baltijas valstis un varbūt vēlāk arī Somija. Paldies! Es jums pilnībā piekrītu. Jau pats fakts vien, kā kāda valsts ielaužas Eiropas Savienības teritorijā un vienlaikus neievēro starptautiskās tiesības, tas fakts jau pats par sevi mums pie, pieprasa rīcību un skaidru nostāju. Ir jāpieņem rezolūcija, kas atspoguļo mūsu nostāju. Līdz šim mēs neko nesam daudz izdarījuši, lai norādītu mūsu nostāju. Tagad jābūt skaidrākiem, viennozīmīgākiem, lai runātu vispār par iespējamo tālāko jautājumu par procesu, par Turcijas iestāšanos sarunām. Te jau kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs atceramies arī 14. gada jau februāra, 11. februāra nostāju, tad mēs sacījām skaidrs, ka Eiropas parlaments jau ir nosodījis arī to, ka tiek pārkāpts starptautiskās tiesības un absolūti redzamu agresiju vērstu pret kādu no tās dalībvalstīm. Vienlaikus mēs redzam arī komisiju komisāra klātbūtnē. Nu, te mēs nevaram runāt par augsto karu, bet ir jāsaka augsta galva, vēsts prāts, vienmēr sakot. Un līdz to mums ir jābūt drosmei pateikt godīgi, kā tomēr mērķis ir paliek, kā Turcija iestājas Eiropas Savienībā. Mums ir jāpadzina šīs debatas. Tā kā nepietiek ar vienpusējām deklarācijām nosodāt šo mm, konfliktu, bet ir jāvērš un jāmēģina panākt izlīgums, kas ir ļoti svarīgs visam reģionam. Paldies! Paldies, Pējāna kungs. Jūs vēlaties tātad uzdot papildus jautājumu vai catch the eye procedūra? Vai jūs pieņemsiet lūdzu jautājumu? Mm, no kolēģa lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Man jautājums. Eiropas drošība ir šobrīd atkarīga no NATO un Turcija ir NATO valsts. Ja NATO dalībvalsts ignorē starptautiskās tiesības, vai tad pret viņu nebūtu jāvērš NATO sankcijas? Lūdzu, piejaukums. Prieks, jā, paldies, godātie kolēģi. Neviens jau, protams, neiebildīs, ka, protams, pirmkārt ir jāievēro starptautiskās tiesības. Es arī to pats norādīju ieskatīties vispār par reģionu kopumā, tad jūs skaidri redzat, kāda ir Turcijas strateģiskā loma. Un ārkārtīgi nozīmīga loma turpat īpaši arī ņemot plašākos konfliktus, kurus mēs šobrīd esam redzējuši Sīrijā, Sīrijā un Irākā. Tā, protams, ka es nosodu, ļoti spēcīgi nosodu un vienlaiks tomēr runāju par konkrētiem pasākumiem, kas ir jāvērš to, ka mēs tomēr turpinām dialogu ar Turciju. Paldies! Tagad ir um, brīvais mikrofons. Es diemžēl nevarēšu dot vairāk uh, iespējas izteikties kā tikai pieciem deputātiem. Lūdzu, Spirakī kundze. Paldies. Paldies priekšsādātāji. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību šādai problēmai. 2004. gadā mēs esam bija pārliecināti, ka Turcija vēlas iegūt šo kandidātu valsts statusu. Vai šodienas viņu politisko līderu uzvedība tomēr pārliecina mūs, ka 14. gada viņi arī ar vienu vēlas būt kandidātu valsts? Mēs redzam, kas notiek, kas turpinās. Desmit gadus kopš ir uzsāktas sarunas par iestāšanos. Uh, Turcija turpina vienkārši ignorēt Kīpras valsts pastāvēšanu. Un tagad skandalos viņi ignorē Kīpras tiesības. Un līdz ar to viņi pārstāv, pārkāpj Eiropas saimnības uh, jūras tiesības. Vai tiešām viņi vēlas būt vispār Eiropas saimnības dalībvalsts kādien? Tāpēc rezolūcija jāpoš skaidrs vēstījums Turcijai, lai viņi saprot. Ja viņi vēlas tomēr saglabāt savu kandidātu valsts statusu, viņiem ir īstenībā jāievēro starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības. Varbūt, ka mēs varam viņiem tagad īstenībā samazināt pie šitos līdzekļus, tādā veidā izdarot spiedienu. Paldies tālāk. Džambaskī. Paldies priekšsādātāji. Komisār kungs, kolēģi. Turcijas rīcība pārkāpjot starptautiskās tiesības izriet jau no iepriekšējām darbībām, jeb tā gada, kad Turcija okupēja Kipras daļu. Tas ļoti satraucoši, tas ļoti provokatīvi un satrauc visas reģiona valstis. Piemēram, Turcija iepratim Izrēlai. Tā bija nopietna provokācija. Tāpat arī iepratim Bulgārijai un Grieķijai. Es gan nedomāju, ka Turcija plāno kaut kādā veidā censties virzīties uz Eiropas Savienības dalībvalsts statusu. Nu, vismaz viņu rīcība šobrīd neliecina par to, un tas nekādā veidā nenoliecina par eiropeisku domāšanu. Tā ir agresīva rīcība. Tad es vēršos pie visiem jums un aicinu jūs uzstāt, kā šāda agresīvas uh, rīcība tiek pārtraukta. Paldies! Tālāk Vikstrāmas kundzei vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Uzskat, ka tās ir Kīpres suverenās tiesības pašai īstenot savas arī darbības savā ekonomiskajā ekskluzīvajā zonā. Tagad mēs redzam, ir pārste, pārkāptas starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības. Šis reizē tagad kā tests Eiropas solidaritātei. Parlamentā visi ievēlētie deputāti, nu ir mums uzdevums būt vienotiem un skaidri pateikt, ka mēs nosodām Turcijas okupējošās rīcības un pieprasām, lai viņi izvācas no šīs teritorijas. Tas savādāk ir eh, tiešām problēma ne tikai Kiprai, bet visai Eiropas Savienībai. Tā kā tas ir tiešām jāpaturprātā. Paldies! Tālāk Virgas kungs. Paldies! Es vēlos no savas puses skaidri norādīt. Sās patīs vārdā arī. Mēs apliecinām solidaritāti Kipras tautai, kad jau kopš 73. gada Turcija okupējuša teritorijas daļu nodrošina nu, no tūkstošu, kas vēl ar vieni palic nesodīts solis. Šo Kipras, Ziemeļ Kipru neviens nav atzinis, izņemot pašu Turciju. Tagad mēs redzam atkal jaunas provokācijas, un mums ir pret to jāvēršas. Eiropas Savienība ir gatava parasti sekot ASV un um, NATO, bet ja kāda no tās dalībvalstīm tiek aizskartā, nu, tad tas viss ir tikai tukši vārdi. Protams, ka mums ir jāvērš uz mieru izlīgumu un panākt nopietnas atrisinājumu. Paldies un visbeidzot, Glēcis kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Mēs šeit nerunājam par Turcijas provokāciju. Tā jau ir iegājusi Eiropas Savienības valstī, valsts ūdeņos. Viņi jau turpina šo pērniecību izpēti, un tas ir noticis jau. Tas, ko Turcija šobrīd dara, ir jāsaprot. Viņi to atļaujas tikai tādēļ, ka viņi ir NATO dalībvalsts. Ja viņi nebūtu NATO dalībvalsts, tad mums būtu pilnīgi cita reakcija šo mēs, es domāju, Eiropas Savienību kopumā un arī reiz Eiropas parlamentu. Interesē. Vai tas pats būtu arī tāda pati Eiropas parlamenta reakcija, ja Spānijā un vai Francijā būtu kaut kas līdzīgs noticis? Kāpēc lūdzu mums šādi dubultie standarti? Es nosodu, absolūti nosodu šobrīd Eiropas Savienību un arī komisāru. Tikai tāpēc, ka viņiem NATO dalībvalsts mēs viņiem visu piedodam. Paldies Glešos kungam. Tagad došu vārdu komisāram Hānam lūdzu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, paldies, ka uzaicinājāt mani pievienoties šīs dienas diskusijai un paldies par jūsu vērtīgajiem argumentiem. Būtu absolūti pareizi izmantot iespēju paust mūsu bāžas par nesenajiem notikumiem, skaidri norādīt mūsu nostāju attiecībā uz dalību valstu tiesībām, kā arī uzsvērt Turcijas pienākumus ārkārtīgi skaidri. Mēs nodosim šo vēstījumu tālāk un iesaistīsim Turcijas pusi risinājumu meklēšanā. Godātie deputāti, šī diskusija arī skaidri parāda, ka mums ir jārod risinājums Vidusjūras austrumu puse ir ļoti delikātā politiskā situācijā, un visu mūsu interesēs ir ātri mazināt saspīlējumu. Mums ir jākoncentrējas uz Kipras situāciju. Gada sākumā Eiropas Savienība ir paudusi atbalstu Kipras sarunām, un mēs esam apliecinājuši savu gatavību palīdzēt. Ir pienācis laiks rīkoties un uh, nostāties līdzās apvienotajām nācijām, arī Kīpras kopienu līderiem, un ir pienācis laiks rast adekvātu risinājumu un paust atbi, atbalstu abām kopienām. Paldies! Paldies, komisāra kungs! diskusijas noslēgumā eh, vēlos eh, norādīt, ka rezolūciju ir eh, iesnieguši septiņas politiskās grupas. Nākamais darba kārtības punkts ir